Um, diskusijas līdz ar to ir beigušās. Arī šis balsojums notiks rīt 2018. Dāmas un kungi, nākamais darba kārtības punkts ir Baha ziņojums. Tas noteikti ir šī vakara svarīgākais punkts. Te ir runa par pasažieru tiesībām visos transporta veidos. Lūdzu, jums vārds. Komisāra kungs, godāmie deputāti, mobilitāte ir viens no pamatpīlāriem modernajā sabiedrībā, un pēdējos gados e, pasažieru skaits visos transporta veidos ir pieaudzis. Jau pirms desmit gadiem komisija ir aicinājusi ieviest vienādas tiesības pasažieriem. Ir publiskotas jau sešas regulas attiecībā uz šo jomu, taču pieredze pēdējos gados rāda, ka pašreizējās regulas ietver daudz trūkumu, ja ir runa par eh, pasažieru tiesību īstenošanu uzņēmumos. Bieži vien rodas arī strīdi, kas ir jāskata tiesā. Kā references apsveicu komisijas mērķi eh, saskaņot tiesību aktus un nodrošināt šo tiesību aktu īstenošanu visos transporta veidos, tāpat arī stiprināt uh, dalību valstu rīcību šajos jautājumos un nodrošināt pas pasažieru informēšanu par viņu tiesībām. Ir jāatcerās, ka pašlaik vēl trūkst pieredzes attiecībā uz kuģiem un uz autobusiem. Uh, Vidējā termiņā uzskatu, ka mums vajadzētu censties panākt arī šos mērķus. Ir jānodrošina intermodalitāte un ir e, jāvēršas pret eh, konkurenci. Es vēlētos e, norādīt, ka savā ziņojumā esmu pieminējis to, ka uh, tie, pasažieru tiesību ievērošana attiecas uz visiem četriem transporta veidiem. Nedrīkstētu, protams, aizmirst katra šī transporta veida īpatnības. Ir jādomā arī par elastīgumu, par to, lai pasažieri varētu izmantot visas transporta sniegtās iespējas. Tāpat arī ir jāstrādā pie vadlīnijām, kas ļauta nodrošināt, lai mēs varam vērsties pret diskrimināciju, lai varētu uh, sniegt informāciju pasažieriem, darīt to nekavējoties, ka tā ir nepieciešama. Šajā punktā es vēlētos pavisam īsi pieminēt eh, svarīgāko šī ziņojuma punktus. Attiecībā uz informāciju un caurdzamību tiek teikts, ka šīm tiesībām ir jābūt skaidri saprotamām un arī pieejamām. Tāpat arī ir jānodrošina apmācīts personāls, eh, ja tas ir nepieciešams pasažieriem, tāpat arī ir jānodrošina informācijas centri. Ir jānodrošina arī um, godīgas cenas, ir jāvēršas pret negodīgu praksi uzņēmē darbībā. Tāpat arī ir jādomā par dalību valstu uh, īstenošanas iestādēm tām ir ļoti nozīmīga loma. Tieši tāpēc uzskatu, ka Eiropas datu bankā un sasaistīšana Eiropas līmenī ļautu šīm iestādēm efektīvāk darboties. Tāpat arī ir jādomā par e, centrālas e, sūdzību iesniegšanas vietas īstenošanu. Lielas e, problēmas ir saistītas ar ārkārtas apstākļu definēšanu. Šeit vajadzētu ņemt vērā Eiropas eh, um, kopienu tiesas judikatūru. Svarīgs punkts ir cilvēki ar invaliditāti un kustības traucējumiem. Tas noteikti ir jāņem vērā arī intermodālajā transportā. Pēdējais, pēc ekonomiskās krīzes um, esam pieredzējuši avio pārvadātāju bankrotus. Uh, Šeit mums ir vajadzīgi konkrēti e, risinājumu priekšlikumi no komisijas. Savas uzstāšanās beigās es vēlētos norādīt uz intermodālā transporta pieaugumu. Uzskatu, ka mums ir vajadzīgi kopēji noteikumi visiem transporta veidiem, tāpat arī ir vajadzīga vienāda attieksme pret e, visiem uzņēmumiem. Ir jānodrošina, lai intermodālais transports labi funkcionētu. Uh, Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem, visiem kolēģiem, kas man palīdzēja gatavot ziņojumu. Šīs idejas patiešām man uh, nodrošināja to, ka ziņojums ir izdevies uh, saturiski ļoti bagātīgs. Lielas paldies! Tagad pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrai. Pirmā runās Bazesku kundze. Domnule președinte, salut și eu consolidarea și... Paldies, priekšādātāji! No savas puses arī gribētu teikt paldies par to, ka um, teikt to, ka nepieciešams tiešām um, atzinīgi vērtēt šādu veidu pasažieru tiesību konsolidēšanu, un tas jādara visaptvarošā, vien, vienotā veidā, tā, lai nerastos nekādu pārpratumu un apjukumi. Pasažieri ir jāinformē pastāvīgi, pilnīgi par visām viņu pasažieru tiesībām ir jāpiedāvā viņam informācija skaidrā, saprotamā veidā, un turklāt tai jābūt ļoti labi pieejamai ir tādas jomas, kurās pārskatāmība nav pieejama un nepieciešama visu pakalpojumu jomā. Nedrīkst īstenot tādu komerciālu praksi, kas ir netaisnīga. Es turklāt uzsveru, ka visiem, visiem pasažieriem ir pieejama pilnīgi augsta mēra aizsardzība. Ir nepieciešams starptautiski kontrols mehānismi, kas ļautu šādus veidu pārpratumus vai, piemēram, nepilnības novērst. Turklāt šāda veida tiesības jātiecina uz visu veidu transporta līdzakļiem un pārvietošanās veidu šajā iekšējā tirgu, kas taču galvā visiem ir kopīgs. Paldies! Basesku, Paldies, Bazesko kundze, Ferēras kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Debats par pasažieru tiesībām visos transporta veidos, protams, ir ļoti aktuāls jautājums pasažieru informācijas joma, uh, pasažieru invalīdu tiesības. Uh, tie visi ļoti svarīgi jautājumi, taču kādu ļoti svarīgu lietu es neatrodu. Tātad publiskie pakalpojumi, pasažieru tiesību aizsardzība pirmkārt nozīmē pieeju modernai transporta sistēmai, kas ir moderna, efektīva un par pieņemamām cenām. Mēs nevaram ignorēt procesu, eh, kāda notiek daudzās valstīs, arī manā valstī, ka transporta sistēmas tiek privatizētas, valsts sistēmas tiek graustas, un tas nozīmē kvalitātes zudumu, cēnu pieaugumu, strādājošo tiesību pārkāpumus. Uh, Eh, strādnieku atbrīvošanu no darba, strādnieku skaita samazināšanu, kas, protams, ietekmē uh, pas, kvalitāti sniegtiem pakalpojumiem. Tātad jārunā ne tikai par pasažieru tiesībām, viss, kas saistīts ar sabiedrisko transportu. Paldies, Ferēras kungs. Bankie kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos apsveikt eh, kolēģi Pahkungu par eh, to, ka šīs jautājums ir iekļauts darba kārtībā un mēs par to spriežam. Es piekrītu visam, ko viņš sacīja. Mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai nodrošinātu labāku informāciju un caurskatāmību pasažieriem Bez tam ir jālūkojas arī uz nacionālo normu harmonizāciju Eiropas Savienībā. Man liekas, šeit izskan virkne lielisku priekšlikumu, piemēram, dātu bankas veidošana Eiropā. Tātad tas, eh, mēģinā, tātad tas būtu mēģinājums apvienot eh, visus tos datus, kas katrā dalībvalstī ir pieejami, lai visi nacionālai dati būtu pieejami arī uh, Eiropas līmenī. Turisms ir svarīgs. Uh, Mēs vēlamies labākus pakalpojumus, labāku kvalitāti šajā jomā. Un runājot par turismu, Eiropa ir viens no populārākiem galamērķiem turistiem pasaulē. Un šeit, protams, ir jānodrošina, lai e, visi pakalpojumi būtu ļoti augsta līmeņa. Paldies, Pankī kungs, un līdz ar to tikau kundze vēl. Paldies, priekšādātāji! Uzsvaru vēlreiz to, cik svarīgu uzskatu saskaņot pasažieru tiesību ties aktus vis, eh, visos transporta līdzakļos. Turklāt domāju, ka atzinīgi vērtēja arī informācijas kampaņu, ko komisija paredz īstenot līdz 2014. gadam. Ir nacionālie patērētāju un pasažieru tiesību aizsardzības centri. Tie ir ļoti svarīgi tāpat. Nepieciešams risināt jautājums, kas saistīta ar invalīdu tiesībām pārvietoties, jāpiedāvā viņiem daudz vairāk palīdzības. Uh, tajos gadījumos, un tur, eh, kad, piemēram, rodas kādi traucējumi satiksmē. Ir nepieciešama kaut kāda informācijas punkta, piemēram, visa veida eh, stacijā, vilcienu stacijās, autobus stacijās, lidostās, kas ļautu pasažieriem saņemt informāciju. Nu, vienalga, vai tas būtu mutiski vai elektroniski. Aviotransportam savukārt reizēm ir tādas prasības pret pasažieriem, kas ir mm, ļaunprātīgas. Uh, nu, piemēram, rūk, lūk, neļaujot nopirkt biļeti tikai vienā virzienā, un tad, ja šie nav saistītie reisi, tad nav iespējams mm, vairs neko darīt, un tā tālāk ir jāaizsargā pasažieri visu veidu niansēs. Paldies eh, Tikau kundzei. Un izņēmumu kārtā. Paskas kungam vēl vārds. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos izteikt atbalstu šai iniciatīvai par to, lai šī likumdošana tiktu paplašināta uz eh, citiem transporta veidiem, jo nevar ar šo likumdošanu eh, strādāt tikai vienā transporta veidā, jo gal galā transporta sistēmas ir savstarpēji saistīts. Mums vajadzētu uz visu to palūkoties no pasažieru viedokļa. Ja viens transporta veids uh, Eh, piemēram, nenogādā pas, eh, pasažieri tam vajadzīgā vietā, viņš varētu, viņam vajadzētu būt iespēja izmantot citu transporta veidu. Un uh, eh, pakalpojums sniedzējiem uh, vajadzētu nodrošināt to, ka pasažieris nokļūst no punktā A punktā B saskaņā ar vienotiem standartiem un noteikumiem. Un ja tas tā nenotiek, tad uh, transporta kompānijām būtu jāizmaksā uh, kompensācijas, jo citādi uh, tiek pārkāptas uh, viņu tiesības. Paldies, Pārskas kungs! Līdz ar to ir beigusies brīvā mikrofona procedūra. Lūdzu, vārds piebalkungam. Uh, Paldies Čorģam eh, Bahkungam, referentam un Trankomitejas locekļiem par eh, to, ka jūs virzat uz priekšu šo jautājumu par pasažieru tiesībām. Konstruktīvas eh, debates notiek jau pirms komisija publicēja savu redzējumu par vienot viendabīgāku pasažieru tiesību normu piemērošanu visos transporta veidos, un tas notika pagājušā gada beigās. Es vēlētu vēlētos izteikt dažus komentārus par ziņojumu. Komisija piekrīt mērķim konsolidēt pašreizējo uh, tiesību aktu uh, kopumu eh, vienotā tiesība aktā, bet tas būtu jādara vidējā termiņā. Eh, regulas, kas attiecas uz pasažieru tiesībām, eh, ūdens transporta jomā vēl ir tikai gaidāmas. Protams, ka ir ļoti svarīgi saskaņot šīs pasažieru tiesības un acīm redzot nākotnē tas tā arī notiks. Komisija piekrīt tam, ka ir jāizveido ES Eh, sūdzību eh, sistēmas forma eh, visos transporta veidos. Tā, tāda sistēma jau eksistē aviācijā, un komisija vēlētos attīstīt šādus sūdzīs, sūdzību iespējas arī citos transporta veidos, ņemot vērā katra transporta veida īpatnības. Komisija arī saprot, kāda Uh, ietekme, uh, piemēram, uh, avio kompāniju bankrotiem ir uz pasažieriem, kuru vienīgais transporta, vienīgā transporta iespēja ir tikai lidojumi. Bet ir iespējams tomēr panākt arī tādu situāciju, kad tiek piedāvāti adekvāti pakalpojumi par saprātīgām cenām. Risinājumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu to, eh, ka pasažieri nepaliek iesprūduši kaut kādos punktos un nevar nokļūt eh, savos gala punktos. Un tādēļ ir jāmeklē šie jaunie risinājumi. Un nevienmēr tiem ir jābūt likumdošanas aktu formā. Eh, bez tam šos risinājumus vajadzētu ieviest pēc iespējas ātrāk. Eh, cenu veidošanas eh, atklātums ir ļoti svarīgs jautājums, un eh, par to runā vairāki tiesība akti, piemēram, gaisa pakalpojuma regula. Un es vēl tas atgādināt, ka šī tiesību akti pašlaik iziet tā saucamo fitnesa pārbaudi, tātad vai tie pilda savu sākotnējo nolūku, vai tie nav jāpārskata. Nu, komisija informēs Eiropas parlamentu par eh, šiem te eh, pārbaudas rezultātiem attiecīgajā laikā. Runājot par pasažiem tiesībām, eh, jūsu darbs ir mums ļoti svarīgi, mums komisija svarīgas norādes, veidojot tālāku regulas pārskatīšanu par gaisa transporta pasažieru tiesībām. Paldies! Lielas paldies komisāram Piebalgam! Diskusijas ir beigušās, arī šis balsojums notiks rīt, 2018. Līdz ar to šīs dienas darba kārtība ir izskatīta, vēlētos norādīt, ka rītdien, otrdien, 23. oktobrī, sāksim darbu jau 8.30, turpināsim darbu līdz 14.30.